protokols tiek uzskatīts par apstiprinātu. No divām frakcijām, no Aldes un no sociālistiem, ir saņēmusi priekšlikumus par šādiem delegāciju nominācijām Eiromad un ASEAN delegācijai Takulas kungs būs eh, pārstāvs nevis Taina kungs un Milānā kungs būs pārstāvs Balzānī kundzes vietā attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm. Balzānī kundze būs deputāta Milānas kunga vietā un attiecībām starp Eiropas Savienību un Ukrainu Kovala kungs būs par dalībnieku šajā delegācijā Šimanskī kunga vietā. Attiecībām starp Eiropas Savienību un Armēniju Šimanskī kungs kļūs par dalībnieku Kovala kunga vietā. Vai ir kāda iebilduma zālē šādām izmaiņām delegācijas sastāvā lēmumiem, kas tika pieņemts šeit iebildumu acīm redzot nav? Līdz ar to šīs nominācijas uzskatām par apstiprinātu. Saskaņā ar darba kārtību mēs esam nonākuši pie komisijas un paziņojuma par partnerattiecību un sadarbības nolikumu starp Eiropas komisiju un Taģikistānu. Kazahstānu. Pēc